sniegtā eh, no vidas komitejas puses balsojums būs 12. šodien par to. Un tagad jautājums, kuriem jāatbild mutis komisijai Šmalenbergas vīrusu uzliesumojumu sakarā. Vispirms došu vārdu autoriem. Lejārik kolēģis sāks. Divas minūtes dod viņam. Monsieur le Président, Madame la. Priekšsēdētāji, komisārs Konze, pēc govju sūkļu vai dencefalopātijas lielopu tuberkulozes, mutes un nagu sārgas, infekciozā katrālā druča vīrusu. Mums, mēs tagad saskaramies ar jaunu vīrusu, Šmalenbergs vīrusu, kas apdraud uh, lopkopību un uh, mēs zināsim tikai pēc dažām nedēļām, cik lielā mērā šī slimība ietekmē uh, ganāmpulkus, jo sāksies aitu un govju atnešanās. Eh, tātad, kādas diskusijas jūs šobrīd vedat komisijas kundze, lai vērstos pret embargo attiecībā uz mūsu lielo gaļu, ko, kas tiek darīts, lai ātrāk atklātu um, slimības gadījumus, lai tos ierobežotu un manuprāt, būtu nepieciešama arī kompensācijas kasa, lai kompensētu tos lauksaimniekus, kurus eh, skārus eh, šīs slimība. Un vai eh, šis, eh, šī situācija nerada jautājums arī par to, kā darbojas mūsu lauksaimniecības sistēma, jo tā eh, arvien vairāk un vairāk tiek apdraudēta, un par to būtu jādomā, runājot par jauno kopējas lauksaimniecības politiku, reformējot to. Paldies! Paldies, kolēģi Lerika kungs, un tagad vārds kolēģim Nikolsām divas minūtes. Paldies, priekšsēd. Nesenais Šmalenberga vīrusu uzliesmojums ir ļoti nelaimīgs gadījums, īpaši lauksemniekiem, tiem, kam nāksies šīs e, sekas, ar tām sekām cīnīties. E, e, tagad mēs redzam ciešām, cik šīs sekas ir ļoti nelāgas. Daudz teļi piedzimst ar kropļojumiem. Es domāju, ka mums ir jābūt samērīgam reakcijai uz šo problēmu. Uh, e, Vīrus nerada risks cilvēku veselībai, tādēļ e, Ēģiptes un Krievijas un citu valstu importa aizliegumu gaisa un piena <clears throat> produktu izstrādājumiem ir pārspīlēti un, kā apzināmies, vīrusu pārnešana var uh, notiek uh, uh, tādā veidā, ka tā robeža faktiski nevar šķērsot. Neskatoties uz to, koordinēta re, dalībvalsts reakcija ir nepieciešama īpaši, lai nodrošinātu piekļūt datiem, lai mēs varētu būt skaidrāk uh, ieskatu par vīrusu izplatību. Ir jāspēr soļi, lai nodrošinātu sabiedrības un mūsu tirdzniecības partneru uh, pārliecību par to, ka ES pārtika ir droša. Ir jāizstrādā arī vakcīna pret šo vīrusu, lai turpmāk ES lauksemniekiem nenāktos saskarties ar šādu uzliesmojumu vairs. Paldies, kolēģi Nikolson, un tagad divas minūtes kolēģis Des runās. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāras kundze. Paldies par šodienas debatēm par Šmalenbergas eh, vīrusa izlaisītajām saslimšanām. Mm, saskaņā ar zinātnieku atziņām šis vīrus ir ļoti līdzīgs alkapānī vīrusam, kas eh, ir skāris Āfrikas, Japānas un Austrālijas dzīvniekus. Alkapānī vīrus cilvēkiem nav bīstams, tā kā varam pieņemt, ka arī Šmalenbergas vīrus nav bīstams cilvēkiem bet eh, attiecībā uz dzīvniekiem eh, tas ļoti apdraud dzīvniekus un var, tam var būt smagas e, ekonomiskās sekas. Tāpēc, komisāres kundze, mums ir jādara viss, lai apturētu slimības iz tālāku uzliesmojumu un to apkarotu. Ir, tas ir nepieciešams visā Eiropas Savienībā, eh, lai tāpat kā Vācijā būtu obligāti pienākums ziņot par saslimšanas gadījumiem. E, pēc tā, kā mēs zinām, tad e, šo vīrusu pārnesā knišļi, e, bet mēs zinām, ka ir, dzīvniekus var ļoti grūti pret to tiem aizsargāt. Tāpēc mums ir jāizstrādā um, viela, ar kuru varētu injicēt potēt dzīvniekus. Mums ir nepieciešams savietot spēkus, lai pēc iespējas ātrāk uh, šī viela tiktu izstrādāta potēšanai, bet eh, komisijai ir jāapkopo dati, un lai mēs saskaņā ar datiem varam spērt nepieciešamos soļus. Bez tam komisijas uzdevums ir tāpat kā iepriekš pieprasīts, ka eh, Krievijas uzliktie eh, tirdzniecības ierobežojumi, kuri tika noteikti ar 23. ir atkal jāceļ. Un bez Krievijas arī Ukraina, Ēģipte, ASV un Meksika ir noteikušas pirmos tirdzniecības ierobežojumus. Jo ātrāk mēs rīkosimies, jo ātrāk mēs ierobežosim slimības izplatīšanos un to samazināsim. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad divas minūtes kolēģi Reimers. Priekšsēdētāja kungs, komisāres kungs, cienījamie kolēģi. Pagājušajā gadā mēs konstatējām aitām un lielopiem eh, eh, slimību, kas eh, gan radīja sakropļotus vai nedzīvos pēcnācējus. To izraisa knišļi. Līdz ar to zemnieku saimniecībām ir ļoti lieli zaudējumi, ar kuriem līdz šim tām ir jācīnās vieniem pašiem. Mēs esam vienoti par, vienoti par to, ka mums ir nepieciešams korekts monitorings, lai pieņemtu zinātniski pamatotu lēmumu, vai runa ir par jaunu vīrusu vai nē. Mums ir nepieciešams laiks, bet laiku tiem, kuru vīrus ir skāris, nav. Mums ir vajadzīga palīdzība. Uh, katrā ziņā, ne, lai nodrošinātu finansiālo palīdzību, ir vajad, nepieciešams ziņot par saslimšanas gadījumiem. Kad komisija beidzot izstrādās stratēģiju jaunu slimību apkarošanai, uh, kad būs izstrādāti ne tikai monitoringi, monitoringa, bet arī šo slimību apkarošanas mehānismi. Mums vairs nav laika, slimība izplatās baisā tempā, un e, visi par tirdzniecības partneri reaģē aizliedzot eksportus, un e, tas nozīmē, ka tiek skarti arī citi uzņēmumi. Un, lai gan odi pārnēsās šo slimību, mēs domājam, ka pašreizējās metodas nav adekvātas, lai to apkarotu. Kā komisija rīkosies tā, tālāk. Ievazātas slimības pateicoties eh, klimata izmaiņām un aktīvam turismam attīstīsies arvien vairāk. Mums ir nepieciešama koncepcija, kas mīkstinātu sekas. Mums ir nepieciešamas atbildes visiem, kuras nāktu viņam par labu. Paldies! Paldies Raimers kundzei. Tālāk dosim vārdu komisārai Heidegardai kundzei. Paldies, e, tā kā dalīkungs nevar šobrīd e, būt šeit, tā kā es atbildēšu viņa vietā komisijas vārdā. Protams, ka komisija ir sekojuši Malenbergs vīrusu jautājumu attīstībai no paša sākuma. Mēs arī turpinām koordinēt Eiropas kopējo atbildu šo situāciju un sacīšu Remers e, kundzei. Um, kā mēs varam panākt standarta procedūras ieviešanu jaunām slimībām. Es teiktu, ka mums jau ir labi mehānismi, kas ļauj nodrošināt piemērotu reakciju uz šādām slimībām. Šie mehānismi mums ļauj konstatēt vīrusu un koordinēt darbības. Nesenā pieredze H5N1 un uh, citiem vīrusiem ļauj secināt, ka Eiropas Savienības gatavība ir apmierinoša un mūsu koncepcija noved pie sekmīgas reaģēšanas. Katrā ziņā š, mums ir iespējas, protams, vēl pieslīpēt šos mehānismus, un komisija ir veikusi papildus pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu sagatavotība uzlabojas. Uh, Arī vadlīnija dokuments, kurā ir uh, apskatīts galvenās prioritātes Eiropas Savienībā, to Eiropas komisija jau ir sagatavojusi un dalību valstu ekspertu un iesaistītās puses jau ir to apstiprinājuši. Kas attiecas uz tālāk vīrusu izplatīšanās apturēšanu, tad tā kā šis vīrus jau ir dzīvnieku populācijās atrodams astoņās dalību valstīs, tad diez vai ziemas laikā paplašināsies šī vīrusa izplatīšanās. Šobrīd eh, labākā metoda kontrolē ir eh, novērošana. Tā jau tiek īstenota. Katrā ziņā vēlos uh, norādīt, ka jebkādi veterināri pasākumi, kas būtu pieņemami, tiem ir jābūt eh, proporcionāliem un ilgspējīgiem. Ir jāņem vērā pieejamo informāciju, ka šī vīrusa ietekme uz dzīvnieku veselību un reprodukciju ir ierobežota un nav nekādu eh, pierādījumu, ka tā varētu skart cilvēkus. Tomēr komisija ir lūgusi EFSA aģentūru ievākt datus no dalību valstīm, lai varētu tālāk izvērtēt šmalembergs vīrusa ietekmi uz dzīvnieku veselību, reprodukciju un labturību. Komisija kopā ar EFSA aģentūru un dalību valstīm centīsies apkopot un standartizēt datu savākšanu un pārsūtīšanu Trūkst informācijas eh, par šo vīrusu pietiekamā apmērā, jo tas ir jauns vīrus, un komisija līdz ar to koordinē un plānos finansiāli atbalstīt zinātniskus pētījumus informācijas ievākšanai eh, par nepieciešamo veterināro politiku pasākumiem šī vīrusa apturēšanai vai dalībvalstu līmenī vai arī Eiropas Savienības līmenī. Uh, Tāpat kā citām vīrusu slimībām, nav varbūt eh, konkrēta risinājuma, kā <clears throat> palīdzēt izārstēt eh, saslimušos dzīvnie, dzīvniekus, bet centīsimies strādāt pie tā, lai būtu vakcīna pieejama, kas attiecās uz sabiedrības veselības risku iespējamo saistībā ar šo vīrusu. Eiropas eh, slimību novēršanas centrs eh, pagājušā gada nogalē norādīja, ka ir maz ticams, ka šis vīrus var izraisīt saslimšanu cilvēkiem. Pašreizēji pieejamie dati atbalsta šādu spriedumu. Tomēr šobrīd absolūti nevar izslēgt arī šādu iespēju. Ja būs pieejami jauni dati, tad eh, komisija lūgs slimību novēršanas centrs sniegt jaunu informāciju, lai ņemtu vērā pieejamos datus. Jebkādu pasākumu koordinēšana tiks nodrošināta, izmantojot Eiropas Savienības ātrās reaģēšanas sistēmu. Uh, Diemžēl, neskaroties uz šo ātro reakciju. Vairāk kā desmit trešās valstis ir vai nu jau eh, piemērojušas vai plāno piemērot tirdzniecības ierobežojumu saistībā ar Šmalenbergs vīrusu izplatīšanu. Un šeit mēs piekrītam Nikolson kungu sacītēm, aicinot eh, reaģēt atbilstoši un proporcionāli. Restriktīvs pasākums pret uh, Eiropas Savienības eksportiem, mūsuprāt, šobrīd ir neproporcionāli un nepamatoti, pamatojoties uz pašreiz pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem. Līdz ar to komisija strādā ciešā kontaktā ar trešām valstīm, lai um, mazinātu un atceltu šos tirsniecības ierobežojumus. Tātad Eiropas Savienībā ir nepieciešams atbilstošs um, mehānisms, atbilstoša reakcija iekšējā tirgu un uzlabot situāciju tirsniecībai trešām valstīm valstīm. Tādēļ ir svarīgi eh, skatīt šīs lietas pie, pietiekamā perspektīvā. Paldies Hedegards kundzei. Tālāk eh, politisko grupu vārdā Delange skundze. Vienu minūti lūdzu. Jā, dank u wel, voorzitter. Ik uh, hoor helaas vanuit. Jā, paldies priekšsēdētāji. Uzklausot komisiju, dzirdēju par uzraudzību, par pētījumiem, par tādām lietām. Tās lietas mums, eh, protams, ir vajadzīgas, bet ir vajadzīgs reāli pasākums šobrīd. Lauksaimniekiem sniegt palīdzību un iedzīvotājiem, kas ir nobažījušies, kur varbūt baidās, vai tas neskars arī cilvēku veselību ir nepieciešams reaģēt. Un tad paskatās, kas tās ir pa valstīm, kas ir slēguši savus robežus mūsu produktiem. Tātad eh, Citi ir uh, slēguši robežu ne tikai uh, dzīviem uh, lopiem, bet arī uh, produktiem, kur ir izmantot šo dzīvnieku gaļu. Visas šīs trešās valstis ir izvirzījušas ļoti atšķirīgas prasības attiecībā uz to, kas ir jāizdara, lai atcelt šos ierobežojumus. Eiropas komisija tad vienmēr uh, attiecīgi paziņo, ka tā ir ekskluzīvas tiesības šajā jomā un ka nav labi bilaterāli vai divpusēji par to runāt, bet ja tā ir iespējams ātrāk atrisināt lietas nekā, ja komisija to dara, tad, protams, ka dalību valsts turpinās divpusēji strādāt. Un komisijai ir jāpierāda, ka viņa spēja tikt galā ar šiem uzdevumiem, ka viņu ekskluzīvā kompetence ir atbilstoša. Un ka tā spēja risināt situāciju ar šīm trešajām valstīm. Kas attiecas uz cilvēku veselību, man prieks, uh, ka jūs sakat, ka pašreizie dati neļauj secināt, ka tas varētu arī uz cilvēkiem attiekties, bet tas ir daudz skaidrāk jāpauž uh, jūsu komunikācijā. Paldies Delangas kundzei, tālāk uh, Grotes kungs. Divas minūtes. Paldies, priekšsarētāji, paldies, komisārs Kunze, par to, ka mēs varam šodien eh, pārunāt šo svarīgo tematu. Manā valstī, Vācijā, 900 uzņēmumu šobrīd ir uh, skarti ar šī vīrusu. Un, protams, ka sabiedrīskajā telpā ir aktīvas debatas par uh, to, Eh, kā, kā tas viss notiek, cik liela ir zaudējuma, bet arī saistībā ar sabiedrības veselību. Jo simtprocentīgi izslēgt šādu iespēju nevar, ka šis vīrus potenciāli varētu arī būt bīstams cilvēkiem. Un EFSA aģentūra jau arī paziņoja, ka viņi turpinās sadarboties ar Eiropas slimības, slimību novēršanas un kontrolas uh, dienestu un pētīs potenciālo ietekmu uz sabiedrības veselību. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Un, protams, ir spēkā arī tāds uzraudzības mm, process, un EFSA ir veikusi simulāciju, jo, kā jūs sacījāt, skartas ir astoņas dalību valstis, un mēs e, esam nobažījušies, ka pavasarī un tālāk arī vasarā šo Eh, šī slimība varētu izplatīties eh, tālāk. Dažādi scenāriji ir izstrādāti, un varbūt komisija var precīzi mums informēt, kādus eh, pasākumus tad īsti plāno komisija veikt lai cīnītos ar simulācijās izstrādātajiem potenciālajiem scenārijiem. Jo katrā ziņā tas būtu svarīgi arī sabiedrībai, lai eh, tiktu rasts risinājums saistībā ar šo vīrusu. Eh, tas ir kaut kas jauns, es apzinos to, nav šobrīd vēl eh, līdzekļi pieejama, lai varētu efektīvi cīnīties ar šo slimību, bet kāds pasākums tad īsti komisija ir ieplānojusi vai varbūt jau veikusi uz doto brīdi, lai šī nekļūtu par slimību, kas skar visas 27 dalībvalsts. Šobrīd tās ir tikai 8, un mēs absolūti nevēlamies, lai tās kārtu visas 27 dalībvalsts. Paldies! Paldies Grots kungam, tālāk uz minūti Elvorda kungs. Um, you, Paldies priekšsēdētājiem. Manā valstī īrijā vēl nav konstatēts Šmalenbergs vīrus, un es ceru, ka tas arī tur netiks konstatēts bet uh, Krievija ir uh, no 28. mārta aizliegusi gaļas importu savā valstī. Šie jaunie noteikumi attiecas uz uh, gaļu no visas Eiropas Savienības, un uh, tā nav pieņemama situācija. Tas vīrus, uh, no kā viņi baidās, ir saistīts ar cūkām, un līdz ar to situācija ir nepieņemama. Uh, Krievija 2011. gadā bija vadošais um, gaļas importētājs no Eiropas Savienības, un līdz ar to mums ir liels bažas saistībā ar šo aizliegumu. Mēs apsveic Eiropas komisijas apņēmību cīnīties pret to, ka tiek noteikti dažādi importa aizliegumi balstoties uz bažām par šo vīrusu, bet um, es gribētu teikt, ka Eiropas Savienībai ir ļoti stingri dzīvnieku labturības un uh, pārtiks nekaitīguma standārtu, un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu steidzam kaut ko darīt, lai mūsu tirdzniecības partneri arī to saprastu un mūsu patērētāji neciest. Paldies, Eivor kungam, un tagad Hoislin kungam vienu minūtu, lūdzu. Paldies. Deviņ, vairāk nekā 900, 944 uzņēmumi Vācijā ir skārti no šīs slimības, bet Eiropas komisija joprojām neko nav darījusi. Viņi uzskata, ka tā ir dalība valstu problēma. Ja es uh, ņem vērā šo te. Pa, Gal galā zemnieki nesaņem nekādas kompensācijas, un ja komisija nerīkosies konsekventi, tad būs vēl vairāk uh, valstu, kas noteiks eh, importu aizliegumu gaļai, un tāpēc es nesaprotu, kāpēc komisija joprojām manā skatījumā nerisin šo problēmu. Mums ir nepieciešams šāds paziņošanas eh, noteikums Eiropas Savienībā, un tāpat ir nepieciešams zinātniski resursi Eiropas Savienībā, lai eh, risinātu problēmu, lai mēģinātu izstrādāt vakcīnas, un mums ir jāpalīdz arī zemniekiem. Mēs jau otro reizi ciešam no tā, kad um, izplatās slimības, un ja mēs tagad nesniegsim zemniekiem kompensācijas, tad mums aitas vairs reģionā netiks audzētas. Bet viens ir jāsaka, mums ir jācīnās par šiem jaunām slimībām, tās radīsies no jauna atkal, un mums ir konsekventi jācīnās pret uh, šādām parādībām. Paldies! Paldies Hoislinga kungam! Un tagad kolēģi Gīrlings kundze viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā es saprotu, tad eh, šī ir, šis ir pirmais pavisam jaunais vīrus, kas ir pēdējo 20 gadu laikā konstatēts. Manā vēlēšana apgabalā tas tagad ir uh, konstatēts gandrīz lineārā veidā apmēram 200 jūdžu um, plašā, garā teritorijā un no ziemeļiem uz dienvidiem, un tas izplatās ļoti ātri. Es gribētu komisijai lūgt uh, pirmkārt atzīt to, cik svarīga ir ātra un izšķiroša rīcība, otrkārt jārisina jautājums, kas saistās ar uh, tirzniecības uh, sekām, jo zemniekiem ir vajadzīgas garantijas. Un treškārt ir uh, ātri jādomā par to, kā varētu šo slimību ārstēt un kā izstrādāt vakcīnu. Un visbūtiskākais - uztveriet to kā brīdinājumu. Klimats mainās pavisam noteikti. Aizvien vairāk ir iespējas izplatīties infekcijām, un ja mūsu sistēmai rodas aizvien vairāk vīrusu, tad eh, vai mēs varam tikt galā ar šo situāciju? Paldies! Paldies kolēģē Girlingai! Un tagad atsevišķie runātāji. Vispirms došu vārdu Nikolēsko kungam pusotru minūtu, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Manā skatījumā Šajās debatēs ir divi galvenie aspekti. Pirmkārt, mums ir jāraugās, cik nopietni šī situācija. Epidēmija sākās pirms pieciem mēnešiem, bet vīrus jau ir konstatēts 1200 fermās. Mums joprojām nav ārstniecības metodas, komisija neko nav uh, panākusi, un tagad tuvojas ciltās sezonas, kas radīs lielākas problēmas. Otrakārt, kādas būs sekas Eiropas ražotājiem? Mums ir jāraugās. Uh, uz uh, eksporta ierobežojumiem, kas ir noteikti mūsu partneriem. No mūsu partneru puses komisija ir reaģējusi uz uh, to, ka tirdzniecības ierobežojumi nav attaisnojami un tas nes, nav saskaņā ar uh, EFSA standartiem. Turklāt importi no visām dalību valstīm nav tikuši izvērtēti kopš 20. marta. Un uh, Dažādas organizācijas Eiropas Savienībā arī ir, ir piedāvājušas Krievijai piedāvāt informāciju par to, kā cīnīties pret vīrusu Krievijā, bet komisijai ir jādod mums vairāk informācijas attiecībā uz to, ko Krievija dara un kāda ir mūsu organizāciju sprieduma. Tāpat mums arī jāņem vērā, kas ir darīts pagātnē, jāņem vērā, ka ir zinām pasākumi, kas varbūt nesaskan ar starptautiskiem standartiem un ko komisija ierosina darīt dialogā ar Krievijas federāciju. Paldies! Paldies Nikolēsku kungam. Tagad divas minūtes radustas kundzei, lūdzu. Paldies priekšsēdētāju, dāmas un kungi. Es eh, ļoti apsveicu to, ka mēs šodien ar šo mutisko jautājumu runājam par Šmalenbergs vīrusu, un līdz ar to mēs parādām, ka mēs nopietni izturamies pret šo jautājumu. Daudz lauksaimnieki izmisīgi gaida atbildi. Vācijā 944 uzņēmums ir skārus, skārs Šmalenbergs vīrus. Šiem uzņēmumiem līdz ar to ir radušās milzīgas problēmas. Manā federālajā zemē ir ļoti daudz aitu audzētāju Šlesvigā, Holšteinā, un uh, daudzos uzņēmumos ir inficēts aitas. Un tieši tajā laikā, kad dzims aizvien vairāk jēru, daudziem uzņēmumiem radīsies eksistenciāls problēmas. Un uh, šo te vīrusu izplatības gadījumu skaits aizvien pieaug. Šlesvigā, Holšteinā šis vīrus ir konstatēts ne tikai aitu audzētā, aitām, bet arī uh, lielo paudzētājiem. Simtus, ja šis te inficēto gadījumu skaits ir pieaudzis no 106 pagājušajā nedēļā līdz 116 šonadēļ, pat ja vīruss nerada bīstamību cilvēkiem, uzņēmumi cieši tādēļ, ka viņiem radīsies liels finan liela finansiāla zaudējumi. Es gribētu arī parunāt par to, kādas ciešanas ir šiem dzīvniekiem. Uh, es domāju, ka šie, šīs ciešanas arī ir uh, neciešams. Mums ir nepieciešama vakcīna, un es gribētu painteresēties par to, cik tālu ir zinātniskie pētījumi šajā ziņā, un dalību valstīm vajadzētu sniegt uh, savu atbalstu, lai tik ātrāk izstrādātu vakcīnu. Varbūt ir iespēja iesaistīt tos uh, palīdzēt tiem uzņēmumiem, kuriem ir uh, liela zaudējuma dēļ šī vīrusa. Un es gribētu vēl pajautāt, kādi pasākumi tiek veikti. Lūdzu, rīkojieties ātri un nemitīgi sniedziet mums jaunāko informāciju par situāciju. Lauksaimnieki uz jums paļaujas un tāpat viņi paļaujas arī uz mums. Paldies! Paldies Rodusts kundzei un tagad pusotru minūšu Nelhēta kungam. Dāmas un kungi, komisārs kundze, Tas ir pareizi, ka mēs šodien runājam šeit parlamentā par šmalamērks vīrusu, bet es gribētu lūgt neizraisīt paniku un nerunāt par uh, protekcionistiskiem pasākumiem, uz ko mēs balstamies. Šma, mums tagad ir šmalenbergs vīrus, tas ir konstatēts um, dzīvniekiem, jā, daudziem dzīvniekiem, bet uh, kā zinātniskais institūts ir arī konstatējis, ka dzīvniekiem pašiem izveidojas imunitāte, ja viņi ir saskarē ar šo izraisī, vīrusu izraisītāju. Mēs esam gadiem ilgi jau runājuši par cūku gripu, par putnu gripu un tā tālāk. Mēs esam spēruši nozīmīgus soļus, un, tag un tagad mums ir jāaizstāv sevi, nu, piemēram, zaļieti tikko sacīja par to, vai tas viss bija pārliecinoši. Tā kā vajadzētu nedaudz padomāt, pirms mēs rīkojamies, bet, nu, protams, ir jārīkojas. Mums pavisam noteikti ir jāpārbauda situāciju un ir jārīkojas Eiropas mērogā. Man šķiet, ka tāda rīcība ir nepieciešama, bet tāpat ir jāveic pārbaudas, cik tālu šajā situācijā ir jāveic pasākumi. Bet tagad jau mudināt eh, kompensācijas izmaksāt, man liekas, ka tas ir nedaudz par tālu iet. Vācijā, Holandē ir gadījumi, kur, teiksim, var sniegt šādas kompensācijas, bet es gribētu mudināt komisiju attiecībā uz citām valstīm sniegt atbalstu, bet nedomā šeit par tādām milzīgām programmām, kas būtu jāīsteno visas Eiropas mērogā. Paldies! Paldies Šnelharda kungam, un tagad brīvais mikrofons. Vispirms došu vārdu kolēģim Jāra kungam, lūdzu. Paldies, man arī šķiet ļoti būtiski, lai mēs Eiropas parlamentā diskutētu par šādām problēmām. Un eh, te ir vismaz trīs dažādi aspekti. Pirmkārt, eh, tie lauksaimnieki, kurus ir skārs šis vīrus, par viņiem ir jādomā, jo man kolēģi jau sacīja, ka uzņēmumiem, kuriem rentabilitāte ir ļoti maza, ir eh, tiešām ļoti smags skārs fin no finansiālā viedokļa šī situācija. Uh, Un eh, tās lietas, ko mēs varam atrisināt uz vietām, tā, tās būtu tur arī jāatrisina. Tāpat ir jāpaņem, jāņem vērā arī netieš, netiešā ietekme, jādomā arī par patērētājiem. Patērētājiem ir jāsaņem attiecīga informācija, jo gal galā viņi vadās eh, pēc intuīcijas, nevis ņemot vērā zinātniskos pierādījumus. Tā kā jāzina, vai vīrus ir cilvēkiem bīstams vai nē. Un trešais aspekts ir. Uh, starptautiskās tirzniecības sankcijas, kas ir nesamērīgas, un šeit es gribētu lūk ņemt vērā zinātniskos pētījumus un koordinēt rīcību Eiropas mērogā. Paldies! Paldies Jāra kungam, un tagad Obermājer kungam vienu minūtu, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Vairāk nekā tūkstotis lauksaimniecības uzņēmumu visā Eiropā ir saskāršies ar Šmalenbergas vīrusu. Uh, vīrusu pārnēsā knišļi, un līdz ar to ceļoties temper, gaisa temperatūrai pavasarī vīrusus izplatīsies vēl vairāk. Es domāju, ka tādās valstīs, kur ir ļoti daudz dzīvnieku lopkopi, piemēram, Vācijā, Nīderlandē, mums ir jādomā, kādā veidā situācija ir izzināt, risināt, un varbūt, ka vajadzētu atteikties no tādas liela apjoma lopkopības un pāriet pie labāk strukturizētiem vidē draudzīgākiem uh, lopkopības uzņēmiem, kā tas ir piemēram tādā zemē kā Austrijā. Es domāju, ka tāpat ir jādomā par profilaktiskiem pasākumiem lauksaimniecībā. Un tas ir daudz labāk nekā tagad uh, ķerties pie, pie dažādiem uh, masveidu pasākumiem un kompensācijām. Paldies! Meine Damen und Herren auf der Tribüne, ich darf Sie. Paldies! Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka apmeklētāju uzmanības to, ka nevajadzētu aplaudēt parlamentā. Un tagad vārds kolēģie Bazēsku kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, šis eh, jaunais fitosanitārais drauds eh, apliecina to, ka Eiropas Savienība nav pietiekoši augsti standarti. Diemžēl darbs pie vakcīnas vēl turpinās, un tas nav vainagājies panākumiem aprīlī tikai gaidām tālāk rezultāti. Tāpēc um, Eiropas Savienībā ir jānodrošina uzticama informācija lauksaimniekiem Eiropas Savienībā. Mums pastāvīgi ir jāidentificē jaunie uh, inficēšanās ceļi un attiecīgi nacionālajiem varas iestādēm ir jāziņo par sasniegšanas gadījumiem. Uh, Komisārs Kunz, šis eh, vīrus jau ir iekļauts eh, agrīnajā brīdinājuma sistēmā dzīvnieku slimībām, taču kā jūs izplatīsiet šo informāciju tieši lauksēmniekiem zonās, kas jau ir skaistas kartas? Paldies, kolēģe Basesku. Brīvais mikrofons līdz ar to ir noslēdzies. Un es gribētu dot vārdu atkal komisārai Hedegardas kundzei, lūdzu. Thank you. Paldies. Vispirms, Hoisling kungs, Komisāri, Eh, komisija ļoti labi saprot šīs problēmas eh, apjoms. Gerlings kundze minēja vairākas lietas, ko komisija varētu darīt, piemēram, risināt tirzniecības aspekts, eh, sagatavot informāciju. Un tieši ar to mēs nodarbojamies, un es jau atainošu šo faktu savā pirmajā atbildē. Un tagad Delongis kundzei un citiem, kas uztrauc par tām trešām valstīm, kas neļauj eksportēt gaļu uz tām. Viens paraugs dalīkungs dalī, komisārs ir vadījis sarunas ar Krievijas varas iestādēm, un tagad Maskavā uzturas komisijas delegācija, kas tieši nodarbojas ar šo jautājumu, tātad visi to uzsver nopietni. Tātad. Uh, gribētu sacīt, kad šādas jaunas slimības parādās, tad eh, mēs koordinējam informāciju, vadām tās apriti, lai sniegtu pēc iespējas vairāk zināšanu, cik ir mūsu rīcība. Un viena no lietām, vietām, kur jūs varat gūt aktualizētu informāciju, ir šis tīmekļa vietnē esošais vadības dokuments. Tas ir viegli aktualizējams, kad vien jaunas zināšanas, jauna informācija ienāk tad eh, mēs esam vienojušies ar dalībvalstīm, lauksaimnieku organizācijām, ka šis vadlīnija dokuments ir pieejams eh, internetā. Tātad šādā veidā viņiem ir pieejama aktualizēta informācija. Paldies! Paldies, komisārs kundzei. Es gribētu atvainoties par to, ka zālē valda tāds troksnis. Mēs mūsu kolēģi nav pārāk disciplinēti debašu laikā, un tāpēc es gribētu lūgt kolēģus um, pļāpāt ārpus zāles, jo man ir. Un tagad es gribētu izsludināt pārtraukumu līdz balsošanai. Paldies!